uzdevumu pēc Jensenas kundzes, jo viņa vairs netika pārvēlēta. Gribēju pateikties viņai, eh, lai gan viņa šeit šodien nav. Bet paldies arī Savelīnai no sekretariāta, kas lieliski izdarīja sagatavošanās darbu. Un tagad pie paša dokumenta pārējiem. Tātad pirmkārt gribēju atgādināt, ka parlaments ir atbalstījis Eiropas uzraudzības iestāžu izveidošanu, uh, un uzskata, ka savienībā ir nepieciešams uzlabot uzraudzību savienības līmenī. Šīs iestādes tika izveidotas 2011. gadā finanšu krīzes laikā un pārņēma eh, uzraudzības uzdevumus no iepriekšējām komitejām. Kopā ar ECB šīs uzraudzības iestādes eh, uzrauga finanšu tirgu uh, Eiropas Savienībā un ir nepieciešams, lai nodrošinātu ekonomisko atjaunoti un darba vietu radīšanu, kā arī izaugsmi Eiropā un uh, krīžu novēršanu nākotnē finanšu sektorā. Runājot par komisijas priekšlikumu, kas piedāvā būtisku samazinājumu budžeta līdzekļos šīm te iestādēm 2015. gadā. Uh, Eh, jāsaka, man par to ir bažas. Bažas man rada arī tas, ka komisija piedāvā saglabāt 2013.14. gada līmeni 2015. gadā. Šeit es runāju par darbinieku skaitu, neskatoties to, ka darbinieku tur nepietiek. Tātad šeit eh, tiek piedāvāts eh, samazinājums. Eh, runājot par sarunām, ko veicu es kopā ar sekretariātu un, un arī citiem partneriem, jāsaka, ka viņu eh, argumentācija ir pamatota. Bet es piedāvāju, ka mēs eh, atjaunojam tās, tās pozīcijas un skaitļus, ko piedāvā pašas iestādes kopā ar Markta ģenerāldirektorātu. direktorēātu E, iemesli ir pavisam skaidri, jo pēdējo gadu laikā esam šīm aģentūrām uzticējuši papildus uzdevumus, ir īpaši Eiropas Savienības likumdošanas ievērošanas e, uzraudzību un atbilstību likumdošanas aktiem. Tiek piešķirts arī jauns pilnvarojums saistībā ar Banku Savienību un arī citiem jaunajiem likumdošanas aktiem, un tam būs nepieciešami budžeta līdzekļi, lai visas šīs te uzraudzības e, kontroles prasības uh, Eh, izpildītu, kā noteikti likumdošanas aktos. Arī svarīgi ir tas, ka šīm iestādēm ir pietiekoši darbinieku, lai tās varētu veikt šīs tevis funkcijas atbilstošā līmenī. Parasti es nerekomendēju palielinājumu, bet jāsaka, šeit ir nepieciešams darbas, darbinieku skaita palielinājums. Uh, lai nodrošinātu darbības efektivitāti. Uzklausīšanā, e, kad mēs uzklausījām komisāru, kas aizvietos komisāru Levandovski, mēs e, dzirdējām, ka viņam ir zināmi plāni, bet ja nebūs pietiekoši budžeta līdzekļu, tad kāds e, vispār jēga ir izteikt kaut kādus priekšlikumus, ja tos nevar izpildīt. Gribēju norādīt, ka šīm aģentūrām uh, ir grūtības atrast pieredzējušas eh, darba, darbiniekus un eh, resursu nepietiekamības dēļ tās nevar pildīt savas pilnvaras. Un eh, tādējādi nespēja arī pildīt uzticētos uzdevumus. Esošā jauktā finansēšanas sistēma rada administratīvus slogus un var arī apdraudēt iestādes neatkarību. Tāpēc gribēju aicināt komisiju izveidot vai piedāvāt jaunu finansēšanas sistēmu līdz 2017. gadam, ieviešot maksājums no tirgus dalībniekiem. Nu, ar prieku raugāmies arī uz priekšu, uh, strādājot kopā ar citiem referentiem un arī ar pārējiem komisijas locekļiem. Paldies! Un tagad došu vārdu ēnu referentiem no Tautas partijas. Pirmā būs Maletičs kundze. Paldies! Es paldies! Paldies Torvalda kungam, mūsu referentam šajā dosjē. Jūs ļoti skaidri izskaidrojāt, kāpēc mums bija jāpalielina budžets šīm trim uzraudzības iestādēm, kas mums ļoti svarīgas. Protams, Mums ir konsekventi jāīsteno noteikumi visā Eiropā. Bez konsekventas īstenošanas un piemērošanas eh, tiesiskas un regulātorās eh, harmonizācijas eh, priekšrocības tiks zaudētas. Tātad tas ļoti svarīgi šo trīs iestāžu kontekstam. Ja pieņem darbā vairāk cilvēku, jāpalielina attiecīgi budžets, tas ir priekšlikumā, tam mēs piekrītam ko šīs eh, trīs eh, iestādes eh, kas tam jāņem vērā. Palielinot darbinieku skaitu, jāmeklē mm, darbinieki ar pieredzi. Ja darbiniekiem nebūs pieredzes, var rasties problēmas ar ieviešanu jo darba ņēmējiem tur ir nepieciešamas uh, augstas profesionālās kvalifikācijas, budžets jāpielāgo attiecīgi. Tik daudz pagaidām no manas puses. Thank you, Miss. Paldies, Ludvigsons kundze, sociālisti demokrāti. Bet. Jag vill börja med att tacka rapportören för ett bra utkast. Uh, Tas bija Ludvigsona kungs. Paldies, un uh, es vēlos pateikties referentam par uh, ļoti labu prezentāciju un labu ziņojumu. Tas ir uh, labs izējas punkts mm, šim dosjē un progresam pie tā. Un es domāju, ka ir labs kompromiss panākts pie daudziem punktiem. Mēs fokusējamies uz Eiropas uzraudzības iestādēm. Tas ir pamatfokus šajā komitejā. Uh, ir konstatējamas nozīmīgas problēmas, kas jāizskata trim uzraudzības iestādēm. Ir, noslog, ir liels darbas loks un papildu likumdošana, kas jāievieš korekti. Tas mums ir vitāli svarīgi. Ja šīm iestādēm nebūs pietiekamo resursu, uh, tad pastāv risks, ka īstenošana nebūs pietiekami kvalitatīva. Mēs to nevaram atļauties. Mēs runājam par stabilitāti Eiropā, kas ir atkarīga no reformām, no reformu veiksmīgas īstenošanas, piemērošanas. Tad līdz 2015. gadam mums jāparūpējas par to, lai, iestā, lai iestādes būtu gatavas uzsākt um, darboties, kaut arī pagaidām budžets ir iesaldēts un uh, personāls, personāla skaits ir pats samazināts. Pagaidām iestādēm vienkārši nav pietiekami laba manevrēt spēja, un tas ir deficīts komisijas uh, paziņojumam. Argumentācija šķiet pretrunīga. Uh, aģentūrām, iestādēm ir vairāk uzdevumu, un, un otras puses komisija nevēlas palielināt resursus iestāžu rīcībām. Mums vajadzētu izskatīt uh, novērtiem, ko iestādes uh, pašas iesniegušas runājot par resursu palielināšanu. Šķiet, ka. Uh, šis novērtējums ir labi līdzsvarots un komitejā mums vajadzētu iestāties par šo soli. Mums vajadzētu atbalstīt iestādes un to priekšlikumu. Tagad jautājums ir, kā sameklēt šos resursus, ko iestādes vēlas. Šobrīd nacionālas iestādes neiejaucas pārāk daudz, lielākoties līdzekļi nāk no Eiropas uh, budžeta. Tad rodas jautājums uh, uh par uh, Eiropas iestāžu neatkarību un integritāti. Komisijai vajadzētu skaidri precizēt situāciju. un finansējumam jānāk no tirgus mehānismiem, no finanšu operatoriem, kas, kas ir iesaistīti. Es nesaku, ka tas būtu vislabākais risinājums, bet varētu būt interesanti aplūkot uh, pamata prezentācijas, uh, kur mēs izskatām uh, finansējuma iespēju no finanšu operatoriem. Mums tiešām jāizpēta. Uh, šāda opcija. Nākamais fiskālais 2020 sadarbība nodokļu lietās. Te mums arī nepieciešami budžeta skaitļi, un uh, tie ir jāpielāgo, lai izvarītos no negatīva efekta uz uzņēmumiem. Es uh, uh nepacietību gaidu sadarbību tagad jau praktiski finiša taisnē, un es ceru, ka gala ziņojums būs ļoti labs. Paldies, Keja! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Kā, e kā ir koordinātori, es izteikšos grupas vārdā. Es uh, ceru, uh, kā drīz šis ziņojums nonāks ēnu referenta rokās. Vēsturiski EKR vienmēr ir atbalstījusi mm, koordinējošo lomu, ko ISIS ir spēlējis, ļoti labi ir darbojies šis modelis un konsultatīva loma. Un tagad ISIS trešā pilnvaru termiņa ietvaros pirms pārskatīšanas. Uh, es uh, iestātos par esošo budžetu, bet ja budžets tiks palielināts, mums jāizskata uh, posteņi, uh, kā līdzekļi tiks piešķirti, un mums tas labāk jāpārvalda. Es saprotu, ka iestādēm eh, ir grūtības, tēriņi ir bijuši pārāk lieli. Es, es redzu, ka darbības uh, ir, tiek ierobežotas atkarībā no nosūtīto nacionālo e ekspertu skaita. Interesanti, ka tagad, kad noslogojums ir um, diezgan liels, nacionālie eksperti netiek nosūtīti tik bieži. Mums iespējams daudz biežāk vajadzētu viņus izmantot, jo tās uh, atslogotu īsais um, struktūras. Un tieši Tagad, kad tiek sarakstīti uh, noteikumi, likumdošana, eksperti vajadzīgi uz vietas, nevis dalība valstīs. Tā kā, ja mēs nacionāli kaut ko darīsim, tad iespējams mēs varētu noņemt šos ierobežojumus uh, līdz 25% no visa darba spēka. Uh, tas ir, tas ir tāds mākslīgs noteikums, kas tiešām būtu jāatceļ, manuprāt. Varat palīdzēt laba rokas grāmata ar uh, kopīgiem noteikumiem. Pagadam jau ir apkopoti 400 noteikumi, eh, ko, kas ir tikuši iesniegti ISIS eh, pēdējā mandāta ietvaros. Viņam ir liels darbas loks, bet tā nebūs eh, ilgtermiņā problēma, jo likumdošana nevar turpināties tik intensīvi kā pēdējo gadu laikā, piecu gadu laikā. Lietas nomierināsies un šeit vajadzīgs elastīgums. Uh, Referents pieminēja stresu, pieņemot darbā ekspertus. Te ir specifiskas problēmas, bet uh, nodibinot ISIS mēs precizējam, kā paliek valodas barjeras. Un uh, ir daudz ekspertu, kas nerunā uh, citā valodā, izņemot dzimto valodu mm, komisijas līmenī. Un, uh, man šķiet, ka tas ir šī situācija skaidri jāatspoguļo noteikumos. Uh, par izvietojumu arī jāpieņem lēmumi. Turklāt dažādu aģentūru starpā pastāv um, konkurence par cilvēku resursiem. Turklāt um, iestādēm ir jāpiedalās tirgus uzraudzības uh, mehānismos un um, jāuzrauga daudzas citas aktivitātes, kas, eh, manuprāt, ir jāierobežo. Savstarpējai atkarībai jābūt, bet eh, vai mums jābūt, jautājums ir, no kā mums jābūt atkarīgiem. Es būtu par sastarpēju atkarību no uh, nacionāliem ekspertiem. Es nevēlētos, lai iestādes būtu neatkarīgas no padomas jeb valdes lēmumiem, tā kā iespējams neatkarība, neatkarības definīcija mainās, runājot par dažādu ekspertu, dažādām ekspertu grupām vai mērķa grupām. Es uzskatu, ka ar līdzekļiem mūsu rīcībā mēs varam parūpēties par vairāk elastīguma, un es uzskatu, ka mums izdosies atrast sabiedrotos, uh, lai palīdzētu iestādēm tik galā ar ievērojumu darba apjomu. Bom, uh, relativamente uh, a este relatório, em nome do grupo, apenas aproveito para expressar, no fundo, uma crítica de. Manas grupas vārdā es Mingels Kvartas. Paldies. Es uzskatu, ka tas, kas izskanēja līdz šim, saskan ar eh, ideoloģiju, eh, kas ir mūsu grupai. Ehm, mēs runājam par eh, tirgus, par vienoto tirgu, par mm, kapitāla brīvo kustību, par eh, mobīlo darba spēku. Mēs uzstājam šeit uz tādiem pašiem tirgus mehānismiem kā citās jomās un eh, efektīvu uzraudzību, lai ierobežotu katastrofālus efektus, eh, ko ir izprovocējušas tirgus nelīdzsvarotības. Tad, tad vēlamies labāku uzraudzību, uh, lai neļautu sagrozīt tirgu. Tas pagaidām ir Eiropas ceļš, un mums ir nepieciešamas rezerves, jo spēkā esošie mehānismi nav spējīgi efektīvi tik galā ar problēmām. Un um, kāpēc tas tā notiek skaidrs, daudz gadu uh, ietvarā uh, finansējums samazinās, ir grūti nodrošināt finansējumu, mēs visi jūtamies apdraudēti šobrīd, un uh, es personīgi esmu pārliecināts, ka ar šādu uzraudzību uh, pēc uh, pāris gadiem mēs nonāksim pie secinājuma, ka finanšu sektoram jābūt publiskam un, un ka tas, ko vēlamies šodien, mums īstenībā nemaz nav vajadzīgs. Greens. Well, uh, I, to... Es jau gaidu garas debates, jo mēs vienmēr runājam par to, vai finanšu tirgiem jābūt sociālistiskiem un jābe, jāizbeidz kapitālisms. Bet, ja mēs runājam par budžetu, pavisam īsi, pateicot pateicieties e, referentam, runājot par eses. E, mums ir tāds e, scenārijs, kā mēs vēlētos, un es gribēju jautāt komisijai, kā viņi var samazināt budžetu, tajā pašā laikā uzliek šiem, uzliekot šiem iestādēm lielu darba apjomu. Vai jūs varētu tā detalizēti paskaidrot, vai uh, Un e, jūs un arī Markt ģenerāldirektorāts teica, ka sākumā viņi neatbalstīja šīs te sama, šo samazinājumu, bet pēc tam piekrit, un tur ir tāda struktūrāla problēma, un tā jau ir noticis arī daudzas citas redzes, e, reizes e, citos atzinumos par budžetu, gan manā atzinumā, gan arī kolēģu atzinumos kur, ir, eh, kur tika rakstīts par to, ka ir jānodala atsevišķa budaļas sādala, lai Marka ģenerāldirektorātam nebūtu jāpieņem smagi lēmumi un nebūtu visas budžets vienkārši jāapgriež. Tam nav nekādas jēgas, un mums vajadzētu uzstāt uz to, ka budžeta struktūra tiek mainīta, lai risinātu šo problēmu. Bez tam mēs arī atbalstam to, ka tirgus dalībnieki ir tie, kāpēc mums ir šādas izmaksas, un tāpēc viņiem par to arī ir jāmaksā. Tas ir vienkārši tāds pamatprincips, un, manuprāt, būtu pareizi uz to arī uzstāt. Mēs gribētu redzēt, ka darbs pie kapacitātes veidošanas, piemēram, saistībā ar pilsonisko sabiedrību, finanšu pakalpojumu likumdošanas jomā turpinās. Uh, mēs arī vēlreiz gribētu apskatīt eh, komunikācijas stratēģijas attiecībā uz eh, monetāro savienību. Mēs jau iepriekš eh, runājām par to iepriekšējā budžeta cikla laikā, un tagad vajadzētu vēlreiz paskatīties, vai ir bijis kāds progress vai nē. Gribēju arī teikt, ja runājam par ISP un EFRA finansējumu, uh, Tad arī šeit eh, finansējums turpinās no šī budžeta, un mums vajadzētu izskatīt domu par iespējamu reformu ieviešanu, ja viņa nav uh, strādājuši kā tika panākta vienošanās, un ja viņi to nav izdarījuši, tad mums ir jāizmanto savas pilnvaras, lai nu, sekotu, vai viss tiek ievērots. Piemēram, mēs redzam jautājumu ir par to, vai ISB noteikumi vai prasības nav apturētas, un tagad tiek izdarīts spiediens uz maziem vidējiem uzņēmumiem, kas mūsuprāt nav pieņemami. Un, diemžēl, padomi ir pieņēmusi lēmumu eh, padarīt Eurostatu vājāku, bet mēs šeit šajā komitejā vienmēr esam jau gadiem runājuši par to, ka ir nepieciešams spētī, spēcīgs statistikas birojs, un tāpēc es uzskatu, ka lietas ir jāatgriež tādas, kādas, tā bija, kādas tās bija iepriekš. Par Paldies, tagad Marko Vallī no FDD. Paldies. Mēs esam ļoti rūpīgi izanalizējuši ziņojumu un esam secinājuši, ka iestādes, ka runāt par iestādēm šeit nav pareizā proporcija starp personālu un vadību un arī asistentiem. Mūsuprāt, šī proporcija ir 1 pret 15, un man, manuprāt, tas nav pareizi. Uh, krīzes situācijā vajadzētu padomāt par to, kā, kā to visu finansēs. Tālāk ziņotāja priekšlikums. 20% pieaugums, manuprāt, tas ir par daudz. Ja mēs gribam paieties pretī abām pusēm, tad budžetu vajadzētu gan samazināt, bet drīzāk vajadzētu šeit vērsties pret asistentiem, nevis personālu. Paldies. Quick. Paldies. Tagad ir eh, laiks pavisam īsam brīvajam mikrofonam, piecas minūtes. Balskungs, lūdzu. Dank, Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es domāju, ka komisijas budžeta plāni saistībā ar uzraudzības iestādi, ehm, nu es raugos šiem plāniem tā mazliet kritiski, 10%, manuprāt, nav pieņemams skaitlis, bet gribētu īpaši uzsvērt vienu lietu. Es biju ziņotais Omnibus 2, un šeit es vērsos arī AJOPA, pievērsos AJOPA jautājumiem. Un būs grūti pārņemt uzdevums, ja tiks pievienot būs grūti pārņemt šos darbus, ja tiks pievienot pārliek daudz uzdevumi. Un droši vien, ka arī raugoties tuvāk uz citām uzraudzības iestādēm, ka varētu saskatīt daudz problēmas. Domājot par ietekmes izvērtējumu, lai es domāju, ka mēs parlamentā pašreizējā situācija vēl nevaram pieņemt, ir nepieciešami uzlabojumi, tieši domājot par personālu, un šai saistībā gribu teikt, ka es atbalstu to, ka tiek paaugstināt līdzekļi eh, pētniecības, pentam, pētniecības centram, jo mēs domājam, ka arī nākotnē šo instrumentu vēl vajadzētu paplašināt, un tāpēc es tiešām lūdzu padomāt par to, ko vēl varētu šajā ziņā paveikt. Un kopumā es varu teikt, ka līdzekļu sadala, manuprāt, nav pilnīgi pareizi. Paldies. Sir Ofrin. Uh, thank you, Mr. Chair. Ofrin kungs. Paldies, vairāki runātāji jau atsaucās uz finanšu tirgus dalībniekiem un to, ka viņiem jāmaksā, it kā tā būtu nauda par velti. Nu, bet mēs visi zinām, ka beigu beigās maksās pensionāri, mazi investori un citi mazie. Tāpēc šeit ir rekomendācija no vienas puses vairāk Eh, nodrošināt eh, finansējumu Eiropas iestādēm, neskatoties uz to, no kurienes tad šis finansējums nāks. Bet, manuprāt, būtu daudz labāk, ka mēs eh, atklātu un pārliecinātu komisiju par to, ka ir kaut kur iespējams ietaupīt, tā vietā, lai uzliktu maksu citiem. Paldies, saka priekšsēdētājs, neredzu, ka kāds cits vēl gribētu runāt. Uh, Un tagad dosim eh, vārdu Ādamam Farkasam, eh, IPA pārstāvim. Paldies priekšsādātājiem. Visi trīs mēs esam no dažādām aģentūrām. Es runāju šeit tikai EBA, EBA vārdā. Un uh, eh, es vēlos pateikties jums visiem uh, par šo diskusiju. Viena no pirmajām tikšanās reizēm ar jauno parlamentu. Vēlos pateikties arī referentam un ēnu referentam par kontaktiem pirms šīs diskusijas, nodibinot ļoti labu sapratni par to, no kurienes nāk budžeta priekšlikumi mūsu piepras, pieteikumā. Un ko es vēlētos tagad uh, atkārtot uh, dažos teikumos. Kopš uh, šo aģentūru nodibināšanas un EBA izveides 2011. Uh, gadā mandāts, kas mums bija piešķirts, tika paplašināts visu laiku un joprojām tiek paplašināts arī šodien. Mēs zinām un uh, lieliski saprotam, ka šī paplašināšana nevar turpināties mūžīgi, ka kaut kad tiks sasniegts līmenis, kad eh, tas nedaudz eh, apstāsies, eh, palēnināsies, bet šis laika brīdis nav vēl pienācis. Un pagaidām mandāts turpina agresīvi paplašināties. Mūsu budžeta politika un budžeta uh, politika vienmēr tika balstīta uz šo ļoti specifisko mandātu un specifiskiem uzdevumiem, kas jāpilda mūsu aģentūrai. Uh, Mēs uh, vēlamies būt pilnīgi caurskatāmie attiecībās ar parlamentu un esam gatavi iesniegt jebkāda veida uh, dokumentus, uh, lai to apliecinātu. Daži skaitļi, lai to pierādītu, uh, saskaņā ar neseno likumdošanu BRRD un uh, vienoto noregulējumu mehānismu un uh, direktīvo par depozītu garantijām. Uh, EBA nesen saņēma jaunu mandātu 2015. gadam, kas iekļauj 69 produktus, kas ir saistīti ar jauno, tikai ar jauno likumdošanu. Tajā ir 15 regulatori standarti, 4 īstenošanas tehniski standarti, 9, 9 rekomendācijas komisijai un dažas vadlīnijas papildināšanai. Un tas viss ir jauni, jaunā mandāta ietvaros. Uh, tā kā pieprasījums, kas nedaudz eh, pārsniec eh, sākotnējo budžetu un eh, personāla palielinājums tomēr ir attaisnojams, ņemot vērā aģentūras paplašinātos uzdevumus. Paldies jums par atbalstu ekon komitejā, un mēs esam gatavi turpināt sadarboties, stāstīt par to, ko mēs darām kāds ir mūsu mandāts un kā mēs plānojam to mm, pildīt. Paldies par iespēju izteikties. Tagad es došu vārdu Karlosam Mantalbo, Ejopa uh, ģenerāldirektoram. Paldies, priekšsēdētā kungs, paldies par jūsu atbalstu kopš. Uh, uh, Es esmu stāsta sākumā, visi vēlamies, lai tas būtu veiksmes stāsts, un man e, ir e, dažas lietas sakāmas. Vispirms par to, kā mēs veidojam budžetu. Te ir četri faktori. Vispirms e, budžets ir saistīts ar darba programmu. Otrakārt, holistiska pieeja bez uh, bufera zonām. Un uh, lai to pierādītu, mēs pieaicināsim visus, kas ties un parādīsim, kā mēs to darām. Kolēģis man pie labās rokas, Jansena kungs, ir atbildīgs par tēriņu samazināšanu, kas ir trešais punkts, un to viņš arī prot labāk izskaidrot. Un ceturtais punkts - dalībvalstu politika attiecībā uz budžetu. Mēs redzam, ka 2015. gada budžetā ir 3,7% palielinājums, bet ja jūs padalīsiet to pa postiņiem, tad redzēsiet, ka mēs samazinām uh, tēriņus par 12%, uh, uh, tēriņus 4. kategorijā un par 13% tēriņus 3. kategorijā. Vienīgais postenis, kur tēriņi pieaug, ir personāls, personāls skaits, un tas ir svarīgi, ja tas atspoguļo pilsoņu gaidas. Uh, Tā mēs veidojam budžetu. Uh, ko dara komisija? Komisija ir 2013. gada paziņojums, kur runa ir par uh, cilvēku resursiem un finanšu resursiem centralizētajām aģentūrām. Viņi uh, sadala tēriņus trijās daļās. Viena daļa paredzēta jaundibinātajām aģentūrām. Mēs joprojām esam jaundibinātā aģentūra. Um, bet ar nākamo gadu mēs kļūsim par jauno uzdevumu aģentūru, kurai būs ap 300 jauno uzdevumu. Nav slikti. Tagad uh, komisija vēlas piemērot tos pašus skaitļus, kas tika piemēroti 2013. gadā. Kāpēc šie skaitļi būtu jāmaina? Visu pirms mums ir jauni uzdevumi no. Uh, Uh, tirgus ģenerāla direktorāta, no nodarbinātības ģenerāla direktorāta, no citiem ģenerāla direktorātiem, bet arī tāpēc, ka budžeta iestādēm šogad uh, ir jauns lēmums nodrošināt mums ar uh, pilnīgi citu budžetu. Un nākamajā gadā komisijai tas būs jāņem vērā. Ja komisija to nedarīs, tad budžeta iestāde tiks vienkārši ignorēta. Uh, pēdējā lieta, kāda ir budžeta iestādes loma, runājot um, par um, padomi. Padome daudz ko no mums pieprasa, mums noslogo, bet mm, to neinteresē budžeta lietas. Tātad uh, parlamentam par to ir jāinteresējas. Parlaments ir pietiekami ambicios. Uh, uh, parlaments vēlas uh, ar mums sadarboties, mums eh, piešķir vairāk uzdevumu, un es ceru, ka atbalstīs mums budžeta pieņemšanas procesa. Uzklausot referentu, es biju laimīgs dzirdēt, ka eh, jūs vēlaties ie, ie, iestrādāt SS eh, idejas budžeta priekšlikumā, runājot par Ejopa, te ir zināmas nesaskaņas. Pirms diviem gadiem mums bija nepatīkama uh, pieredze sadarbībā starp aģentūrām, tā tad mēs atbalstīsim šeit um, attiecīgo budžetu līniju. Uh, kad es um, aprecējos, um, mana sieva man teica, ka mīlestība nav tik vārdi, bet arī konkrēta rīcība. Un tad izrādās, ka mana sieva ir bijusi taisnība, un tas pats ir jāatspoguļo arī budžetlietās. Verēna Rosa, esmas izpildirektore. Liels paldies! Paldies arī par uzaicinājumu piedalīties debatēs. Paldies arī Torvaldsa kungam un ēnu referentiem par atbalstu. Kā jau divi kolēģi teica, mēs esam vēl joprojām diezgan jauna aģentūra. Uh, jo sākām darboties tikai 2011. gadā, un aģentūru izveidoja ar domu, ka resursi pakāpeniski tiks palielināti, lai atbilstu pieauguš, pieaugošajam uzdevumu skaitam. Ir svarīgi turpināt šo te resursu pieaugumu, tā lai mēs varētu būt pilnībā neatkarīga iestāde, runājot par uh, vērtspapīru tirgu uzraudzību Eiropas Savienībā, runājot par skaitļiem 2015. gadam. Uh, Mūsuprāt, tie ir tie minimālie skaitļi, kas mums ir jāsaņem, lai varētu vispār izpildīt tos uzdevumus, kas mums ir uzticēti gan tiešās uzraudzības jomā, gan arī vienoto noteikumu izveidēji gan arī uh, finanšu stabilitātes kontrolē un finanšu um, konverģences jomā. Tāpat kā kolēģi teica, arī mūsu budžets tika izveidots tā, lai, mēs, eh, lai mums nepaliktu līdzekļu pāri, un mums visu laiku ir jādomā par to, kā mēs varam izmantot cilvēkus kaut kur citur, lai nodrošinātu savu uzdevumu izpildi, un mēs esam prioritē, prioritizējuši personāla izmantošanu. Tas ir tāpēc, ka mums ir eh, budžeta ierobežojumi un arī grūta sarežģīta ekonomiskā situācija ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī valstīs un arī nacionālajās kompetentajās iestādēs, kas joprojām veids lielas vai lielākās iemaksas mūsu budžetā. Uzraudzības padomes, eh, ar uzraudzības padomes piekrišanu uh, Mēs piedāvājam samazināt Eiropas Savienības tās augtos fresh credits, jo mēs saprotam, kāds spiediens tiek izdarīts uz budžetu, bet mēs lūdzām palielināt darbinieku skaitu, ko varētu finansēt no maksājumu pieauguma no depozitārijiem un no kredītreitingu aģentūrām bet komisijas priekšlikums, eh, jāsaka, rada lielas problēmas, jo tiek palielināts būtiski šis samazinājums, un tam arī ir liels, eh, liela ietekme uz maksājumiem no nacionālajām iestādēm. Kopumā tas nozīmē, ka šī summa būtu par 15% mazāka nekā mēs piedāvājām nākošajam gadam, un tādai augošai aģentūrai šī ir nopietna problēma. Ja mums nāksies saskarties ar šādiem samazinājumiem, mums tomēr būs būtiski, būtiski jāpārskata tas, ko daram, un noteikti būs jāatliek vai pat jāatceļ uh, noteiktu uzdevumu veikšana, it īpaši saistībā ar izpildi un IT projektiem, eh, lai nodrošinātu, ka vienoto noteikumu kopums praksē darbojas. Esam ļoti pateicīgi par jūsu atbalstu mēģinot eh, atjaunot tos priekšlikumus, eh, ko apstiprināja mūsu padome, un ar prieku sniegsim jums visu informāciju un atbildēsim uz jautājumiem, ja jums kaut kas ir nepieciešams. Un paldies, ka mūs uzklausījāt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Antonijam Dempsijam. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribēju teikt, ka mēs komisijā un tīpaši uh, iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorātā novērtējam, saprotam, kāds darba apjoms uh, ir uzlikts šiem te, šīm aģentūrām un cik svarīgas tās ir. Protams, uh, un Tāgo uh, kundze ir norādījusi uz to, ka mm, šajās aģentūrās notiek zinām procesi, bet arī komisijā ir līdzīgi. Mēs saņemam pieprasījumus no aģentūrām, mēs diskutējam tos, un tad komisija nāk klajā ar savu formālo priekšlikumu. Šajās diskusijās, protams, jautājumi par papildus uzdevumiem un tā tālāk tiek ņemti vērā. Uh, protams, arī kopējais kom konteksts, ja mēs runājam par vidēja termiņa finanšu plānu, ja finanšu schēmu. Nu, bet ja mēs runājam par ESAS un to budžetu, tad jāsaka, ka tas ir saistīts ar komunikāciju, ko, komika, ko komisija piedāvāja 2013. gada jūlijā. Uh, un priekšlikums 2015. gadam pilnībā atbilst šim te paziņojumam jeb komunikācijai. Jūs noteikti atceraties, ka šim gadam budžeta iestāde apstiprināja augstāku budžetu, kā sākotnēji tika pieprasīts, un arī apstiprināja tādus darbinieku skaitļus, uh, kas tika plānoti 2015. gadam. Un tieši tāpēc e, mūsu argumentācija ir tāda, kāda tā ir, un, un, un nekādi palielinājumi 2015. gadam nav plānoti. Un mēs pilnībā pieturamies pie tā, ko piedāvājam 2013. gada paziņojumā, tātad e, darbinieku skaits jau atbilst 2015. gada plānotajam. Tomēr, skatoties uz šo lietu plašākā kontekstā, ko arī pieminēja runātāji, jārunā par ESAS finansējumu kā tādu un finansējumu avotiem. Kā jūs zinat, komisija ir sagatavojusi ESAS pārskatu, kā to prasa likumdošanas akti, un šis pārskats tiks publicēts šī mēneša beigās. Un šis pārskats aicinās e, izskatīt visas nākotnes finansējuma iespējas, ieskaitot, vai ir iespēja finansēt šīs iestādes no attiecīgā ekonomikas sektora. Piemēram, esmas gadījumā tur jau daļai šāds finansējums tiek nodrošināts, un e, mēs izskatīsim iespējas iet vēl tālāk šajā ziņā Un, protams, arī skatīsim, vai ir iespēja kaut kā izvairīties vai atcelt finansējumu no Eiropas Savienības un dalību valstīm. Bet svarīgi būs arī izskatīt iespēju vai domu, apsvērt domu, vai vispār būtu atbilstoši, ka regulējušie iestādes tiek pilnībā finansētas no ekonomikas sektoriem. Bet, nu, protams, šajā pārskatā tiks iekļauts aicinājums izskatīt detalizēti ilgtermiņa pieju šo iestāžu finansējumam. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad īsumā došu vārdu referentam. Paldies priekšsēdētājiem. Jā, nezinu, ja to, ja uzskatītu šo tēmu par karstu kartupeli, tad, eh, manuprāt, tas varētu nemaz nebūt tik karsts. Eh, referenti ir izteikušies uh, samērā līdzīgi, saskata mm, problēmas. Šī brīža priekšlikumā komisijai vajadzētu līdz 2017. gadam ierosināt finansējumu sistēmu, kad es to izdarīju. Es gribēju vienkārši, lai šis priekšlikums nonāk uz galda. Iespējams, uh, citi Uh, vēlas gluži otrādi palēnināt šo procesu, to nobremzēt, tas tā parasti notiek, bet es ceru, ka rēnām mēs aprunāsimies, un ja ir filozofiskās problēmas, tad par tām var diskutēt atsevišķi. Iespējams, arī par laika grafiku būs izrunājamas dažas filozofiskas lietas. Labi, līdz 29. jūlijam var iesniegt grozējumus. Grozējumi tiks izskatīti 3. septembrī. Uh, un 3. Eh, septembrī tiks arī nobalsots ekonu komitejā. Lielas paldies! Nākamā komitejas sanāksme notiks 3. septembrī. Tā tad novēlu jums ļoti jauku atvaļinājumu jums visiem. Paldies!